starp eh, dalībvalstīm un institūcijām, un virkni kolēģu ļoti atbilstoši aicināja procesā svarīgāku lomu spēlēt arī Eiropas parlamentu. Prezentētas pilus kolēgas Makovei. Ir no Makovejas kundas priešlikuma, no Barnes eh, Latfordas, no Kirkopa kunga. Eh, viņi vēlas pievienot divus jaunus kritērijus vērtēšanas nolūkos. Galvenokārt neatkarība un cīņa pret korupciju un organizēto noziedzību. Lai varētu izvairīties no jebkādas uh, neskaidrības šeit. Es gribētu sa sacīt, ka es piekrītu viņu bažām, taču vai mēs iekļausim jaunus kriterijus Schengen sistēmā šajā brīdī? Es domāju, faktiski mēs to nemaz šajā brīdī tehniski nevaram izdarīt. Mums nāksies meklēt kādu citu piemērotu brīdi, e, kurā mēs varētu Schengens kritērijus kopumā paplašināt. Iespējams, ka mēs varētu varbūt dažus no šiem jautājumiem kaut kādā veidā modificēt, ja tiem ir ietekme uz esošiem kritērijiem, bet kas attiecas uz izvērtēšanas mehānismu, mēs pašlaik nevaram mainīt Schengens akīta, kā es piedāvāju kompromisa risinājumu, kas ņemtu vērā šo trīs kolēģu bažas joprojām eh, respektējot juridisko satvaru, kurš regulē mūsu rīcību šajā brīdī. Bet nākotnē mēs varam, protams, runāt par to, ka ir nepieciešams grozīt Schengen sakī. Es esmu ar mieru uh, parakstīties līdztaks citiem kolēģiem un izstrādāt priekšlikumus, lai uh, Schengen sakī kritērijas paplašinātu. Tālāk Monikai Makavējai ir arī citi eh, grozījumi, daļa no tiem attiecas uz Eiropola eh, lomu. Un man šķiet, ka tad, kad mēs runājam par riska analīzi, mm, tur es varētu viņai piekrist, ka mums tiešām ir nepieciešams veidojot, veidot eh, tādu formulējumu, kas tiešām atbilstu uh, Schengenas uh, pašreizējiem tekstam. Tas ir cīņa pret ieroču tirzniecību, narkotiku tirzniecību un tā tālāk. Es vēlētos arī Barnesē Latfordē atbildēt, pat cik viņš šeit nav, varbūt kolēģi varētu viņai to nodot. Es vienā no saviem mm, izvērtējumiem, jau eh, kompromisiem esmu iekļāvusi īrijas un apvienotās karalistas eh, viedokli vai vēlmi eh, piedalīties Schengenā daļēji. Faktiski man tur nav. Ir arī Kinga Gonča un citi kolēģi iesnieguši e, grozījumus. Un es vēlētos vēl uh, varbūt padiskutēt ar e, šo iesniegto grozījumu autoriem, lai uh, mēs varētu kopā izlemt, kas būtu pieņemams un iekļaujams kompromisos. Īsti uh, nezinu, man ir šaubas par Lambrinīdis kunga. Uh, Uh, grozījumiem, un es vēlētos aicināt Agilāru kungu nosūtīt uh, parlamentu juridiskajam dienestam uh, pieprasījumu, lai viņiem būtu iespēja sniegt savu komentāru pār tiesiskā pamata izvēlu šajā jautājumā. Eh, šobrīd faktiski komisijas un parlamenta dienests eh, nav vienisprāti. Komisija uzskata, ka viņu dienesta eh, tiesiskais pamats ir tas, kas ir pareizais, bet, kā es minēju, iepriekšējā sanāksmē ir virkni dalību valstu, kuras balsta savu nostāju uz padomes juridiskā dienesta viedokli. Tāpēc eh, varbūt dabūsim trešā juridiskā dienesta viedokli. Un tad mums vajadzētu izdiskutēt, kur, nu, kurš no tiesiskajiem pamatiem ir tas veiksmīgākais, vai komisijas vai padomes. Un būtu saglabājums. Tas pagaidām arī būtu viss. Paldies, Karlos! jā, rodas arvien vairāk un vairāk eh, nenoskaidrotu lietu, kas prasa paskaidrojumus no juridiskiem dienestiem. Eh, tālāk vēlētos dot vārdu Klusārs kundzei, kas pārstāv prezidentūru.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 remélem, hogy a probléma elhárult. Köszönöm szépen elnök asszonynak a szót. Tehát az Jā, tehniskās problēmas ir atrisinātas. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Es vēlētos informēt parlamentu padomas vārdā par to, kāda ir situācija. Šis dokuments ir ārkārtīgi svarīgs un um, Schengens akī izvērtēšana ir ļoti svarīga. Uh, un arī šī režīma efektivitātes paaugstināšana ir svarīga, un Ungārijas prezidentūra ir izvirzījusi to par vienu no savām prioritātēm, un mēs varam piekrist eh, Koelio kungam eh, tad, kad viņš saka, ka efektīvāks sankcijas būtu nepieciešams pret tiem, kas eh, pilnībā un atbilstoši nepiemēro Schengensekī. Komisijai savukārt vajadzētu spēlēt spēcīgāku, svarīgāku lomu, to neviens padomē neapšauba. Uh, Un mēs vēlamies arī labākas procedūras, lai atrisinātu trūkumus. Viņi vēlējās arī darba sadalījumu, kas būtu vienlīdzīgāks starp padomi un komisiju un dalību valstīm. Es vēlētos uh, apliecināt, eh, ka pat neskatoties uz to, kādu uh, tiesisko pamatu mēs tomēr izvēlēsimies, tas, protams, zināmā mērā ietekmēs arī procedūras. Taču padoma ir pārliecināta par to, ka uh, jāturpina sadarbība ar parlamentu neatkarīgi no tā, uh, kāds tiesiskais pamats tad tiks atzīts par atbilstošu vai nu dalību valstu padomē. Un to atbalsta arī juridiskais dienests, uzskata, ka Schengens akī piemērošanas izvērtēšana faktiski neizriet no mm, tiesiskā pamata, ko sākotnēji, uz ko sākotnēji norāda, sākotnē norādīja komisija. prezidentūra uzskata, ka nav nekādas nepieciešamības turpināt eh, detalizēt apspriest šo priekšlikumu, jo galīgais lēmums ir lielā mērā atkarīgs no politiskajām debatēm padomē, ja mēs runājam par Schengens režīmu nākotni. Ir, protams, jāspēr attiecīgie soļi, bet eh, par to, kādi tie konkrēti būs, eh, to varēs izlemt pēc tam, kad būs noslēgušās politiskās debatas. Ir skaidrs, ka eh, vērtēšanas sistēma ir jāstiprina un nākamie soļi būs atkarīgi no strateģiskiem lēmumiem, par kuriem mēs izlēmsim. Paldies! Tālāk No komisijas puses pārstāvis, pārstāvē Musamārs kundze. Paldies! Jā, idejas ir ļoti interesantas, kas parādās grozījumos, un es vēlētos varbūt tā vispārīgi reaģēt uz dažādām uh, grozījumu kategorijām. Protams, ir tehniskas lietas, tas ir pats par sevi saprotams, bet ir arī grozījumi, kas um, mēģina, piemēram, vērst uzmanību uz nepieciešamību pēc labākas ekspertu komandas un nu, tā tālāk mm, kas attiecas uz citu Eiropas institūciju iesaistīšanos, to minēja jau referents, piemēram, Eiropol. Jā, šeit uh, ir iespējas uh, kaut ko darīt, bet ir jāskatās kāds, kuram ir uh, mandāts, kāds ir pilnvarojums un kāds ir uh, ekī. Vai tas ietirpst uh, attiecīgās aģentūras vai cita uh, Eiropas Savienības institūcijas uh, mandātā. Un ir jāstās, uh, kūros, uh, kurās jomās mēs varam uh, rēķināties ar tās vai citas aģentūras palīdzību. Ir virkne grozījumu, kas uh, aicina vēl dziļāk iesaistīt Eiropas parlamentu un komisija ir apņēmusies tātad informēt un iesaistīt parlamentu, taču, man liekas, daži priekšlikumi iet varbūt par tālu, ja mēs runājam par Schengens izvērtēšanas uh, ikdienas darbu. Nu, es nezinu, vai jūs gribēsiet saņemt katru ēpastu, kas attiec, kas attiec uz atbildēm, uz aptaujas anketām un tā tālāk. Uh, Es domāju, ka ikdienas šādā te eh, nu, detalizētā darbā diez vai jūs būsiet ieinteresēti. Protams, ir arī atklāti jautājumi, kas būs atkarīgi no politiskās virzības, kuru mēs vēl gaidām. Sankciju ieviešana. Šeit vēlētos atsaukties uz komisijas eh, paziņojumu, kas tika pieņemts māja beigās par robežu kontroli. Uh, un tās atjaunošana izņēmu gadījumos. E, šis jautājums tiks apspriest arī padomē, e, un tad redzēsim, kāda, kādi būs secinājumi. Tālāk mandāta otrā daļa, ko jau minēja to, kungs minēja to, ka mums nevajag radīt e, dubult standartus, un šeit mēs varam izmantot arī mandātu pirmajai daļai regulu, uh, Eh, par robežu kontrolas atcelšanu vai tās ieviešanu, bet lēmumu var eh, tātad pieņemt un par to runāt arī nākotnē, kad eh, Schengen zona paplašināsies. Runājot par darbības jomu, piekrītu Koeljo kungam, būtu jābūt ļoti uz, uzmanīgiem uz kā pamata mēs izvērtēsim akī, vai tas ir Schengens akī, ja tas attiec uz eh, Schengens akī īstenošanu, tad mēs varam iet drusku tālāk, bet ir jādomā, kādus atskaits punktus, kādus kritērijus mēs izmantosim. Tā kā arī šeit es sagaidu tālāk, tālākas diskusijas par darbības jomu, tālāk par īriju un apvienoto karalisti. Es jau iepriekšējā sanāksmē paskaidroju, ka būtībā eh, viņas, eh, tā teikt, ir palikušas ārpus aptvēruma eh, tikai tādēļ, ka ir izvēlēts tāds tietiskais pamats, kāds ir izvēlēts. Bet, nu, principā mums ir jāskatās, kā mēs tālāk varam konkrēti pievērsties šai izvērtēšanai. Tagad uzsāksim debats. Pieci. Kolēģi vēlas izteikties.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 Referents eh, Kvalio kungs ir ļoti profesionāls. Viņš ir izanalizējis savu paziņojumu, mēs to redzam ziņ, eh, ziņojumā un arī lielākā daļa grozījumu, kāda ir iesniegti. Ļoti pozitīvi arī uzlabo Šengenas izvērtējumu sistēmu, un šeit es vēlos eh, uzsvērt dažus svarīgus punktus. Vispirms caurspīdība. Raugoties arī uz pagātnes negatīvo pieredzi, mēs varam teikt, ka parlamenta līdzdalība un caurskatāmība visos izvērtējuma posmos ir prioritāte un pateicoties grozījumiem mēs arī esam progresējuši. Un tagad jārauga, vai padomu piekritīs eh, ar šo, šim priekšlikumam par caurspīdīgumu. Tad runājot par Eiropas aģentūru iesaistīšanos un parlamenta iesaistīšanos organizētās vizītēs, es domāju, ka mēs varam atbilstīt šī, šo ideju. Tad Europola, Frontex un arī citu aģentūru līdzlība ir ļoti svarīga. Un arī ņemot vērā jau esošo pieredzi, tad ar Kārlos un citiem šīs komitejas kolēģiem Skatām, kā būtu liederīgi šajās vizītēs piedalīties arī Eiropas parlamentam. Arī tas bija ļoti liederīgi vizītēs Rumānijā un Bulgārijā. Tagad runājot par riskiem. Iesniegt vairāk grozījumi. Es domāju, ka labākais risinājums būtu kā Frontex eh, nodarbotos ar riska izvērtējumu. Varētu izmantot arī citu aģentūru palīdzību, eh, datu aizsardzības aģentūru, pamatiesību aģentūru, dažādi. Mūsuprāt, nevajadzētu riskus izvērtēt vairākām dažādām aģentūrām, tas varētu radīt pārpratumus. Un ir vēl viena problēma, kur vēlos minēt. Šeit iekļaujam jaunu konceptu Mēs runājam par papildus izvērtējumu kritērijiem un atbalsta pasākumiem. Mēs visi varam piekrist tam, ka savstarpējā uzticības starp dalību valstīm ir uh, pamatprincips, uh, uz kā balstās Eiropas Savienība, jo īpaši Schengen zona. Bet es domāju, ka šeit ir arī um, varētu rasties pārpratumi, ja mēs iekļaujam šo jauno atbalsta pasākumu izvērtējumu risku, uh, riska izvērtējumā jo šodien jau pastāv specifiskas izvērtējuma normas attiecībā uz uh, organizēto noziedzību. Tas viss ir atrunāts uh, kopienas tiesībās. Varētu iekļaut arī papildus kritērijus, tas tiesa, taču es domāju, ka teksts esošajā versijā nav īpaši veikli noformulēts. Šie pasākumi tiek iekļaut nosacījumos, tad tie būtu labāk jādefinē jādefinē, ņemot vērā caurspējīgus, skaidrus, objektīvus kritērijus. Tad ir arī grozījums, kuru iesniedz Karlos šajā grozījumā. Tiek eh, runāts par Rumāniju un Bulgāriju. Bet te vajadzētu kompromisu risinājumu nevajadzētu atsaukties uz šīm divām valstīm. Es nedomāju, ka tekstā vajadzētu šādu atsauci. Tālāk runāt par sankciju režīmu. Mēs visi piekrītam tam, ka galvenā prioritāte ir noteikti šos atbalsta pasākumus dalību valstīm, kurām nāks saskarties ar problēmām, grūtībām. Ja problēmas turpinās, Tad ir jānosaka šo progresīvu sankciju schēma. Un arī varētu pat paredzēt kontroli uz robežām, kā to norādīja referents, ja tas ir nepieciešams. Jābūt ļoti uzmanīgiem tāpat laikā. Kā mēs definējam maksimālos sankcijas, varētu būt arī ārkārtas gadījumi, kāds ir minēts grozījumā, bet ir labāk jādefinē. Nevajadzētu šeit paredzēt kādas atkāpes attiecībā uz Schengens vai eh, kopienas tiesību aktu piemērošanu, jo mērķis ir vienāds. Sadaž Danoks kundze. Sure. And, uh, of course, first of all, I would like. Paldies, es pirms pateicos Kalijo kungam ne tikai par šo re, eh, ziņojumu, bet par viņu nostāju. Uh, arī attiecībā eh, darba ar pārdomi un iestājoties arī par parlamentu tiesībām, lai mēs varētu pilnībā būt iesaistīti lēmumu pieņemšanas procesā. Kas attiec uz šo ziņojumu, mēs atbalstām divas idejas referentu, kuras, kuras mums ir ļoti būtiskas, mēs piekrītam, ka ir jāizveido, um, uh, tad, tad ir jāizveido vienotā izvērtējuma procedūra, Tad ir arī jāuzsver data aizsardzības noteikumi. Mēs arī, protams, atbalstām tehniskus grozījumus, kā atsauce uz jauno pamatlēmu tam līdzīgi. Kas attiecas uz citiem grozījumiem, mēs varētu daudz atbalstīt, bet mums ir jābūt precizējumiem, skaidrojumiem. Proti, pirmkārt, pirmais jautājums. Kuram būtu jāpiedalās vizītēs uz vietas? lai varētu pārbaudīt uh, kontrols iekšējās robežās, vai tie būtu tikai komisija pārstāvē, arī ekspertus nosūtīs arī dalībvalstis. Protams, ka ir nepieciešamība iesaistīt šeit dalībvalstis, jo Schengens uh, tāpa ir balstīta uz uh, apusējo uzticību, bet kā mēs varam garantēt šādu vizīšu, negādīto vizīšu konfidencialitāti, lai tiešām šīs vizītes būtu efektīvas? Otrs jautājums. Vai kritēriji, kur nav pilnībā saistīti ar Schengenas tiesību kopumu, kā piemēram korupcija, tiesvedības reformas, organizētā noziedzība un tam līdzīgi, vai arī šā kritērija būtu jāiekļaut izvērtējumā? Pēc pieredzes, kāda mums bija ar Bulgāriju un Rumāniju, mēs zinām, ka dažas dalība valstis nav īpaši pozitīvi noskaņots attiecībā šādu um, kritērijiem. Nav juridiskā pamata. Mēs ļoti labi saprotam uh, šīs pamatotās bāžas, kāds ir šīm dalību valstīm par uh, situāciju uz ārējām robežām, taču vispirms ir nepieciešams um, ļoti skaidrs, paredzams mehānisms, kā mēs varam izvērtēt jebkādus jaunus kritērijus. Trešais punkts Ja eh, netiek īstenot Schengen tiesību akti, tiek eh, izveidots eh, kontrols uz robežām. Nu šeit mums arī ir ļoti nepieciešama caurskatām sistēma, kas varētu radīt problēmu šādu kontroli izveidēt, cik ilgi tad notiks šīs kontrols, kādas procedūras tiks izmantotas, lai varētu to atkal uh, Eh, izveidot šīs kontrolas robežām un pēc tam tās atcelt. Un visbeidzot, tas ir paziņojums, tas nav eh, jautājums. Eh, zaļo grupā mēs uzskatām, ka tikai un vienīgi uh, reāli draudi ir pamatots iemesls, lai varētu uz, atja uz robežām atjaunāt kontroli, ja šādi draudi ir tūlītēji un nevis tikai um, iedomāti un uzskatām, ka patvēru meklētāji un imigranti nav draudi. Un visbeidzot, jāteic, ka ceru, ka tuvākajā nākotnē referents varētu nākt klajā ar kompromisa grozījumiem, kur uh, tiktu ņemt vērā arī mūsu uh, šaubas un varētu paskaidrot lietas, un mēs uh, esam ļoti priecīgi par veiksmīgu sadarbību, ceram to turpināt, lai jums piešķirtu arī spēcīgu mandātu turpmākajām sarunām. Paldies! Mrs. Danoka, Renāte Vēbā. Thank you. Paldies tagad, Renāte Vēbere. Paldies, priekšsādātāji, mūsu ēnu referente, diemžēl, nevarēja piedalīties šai sanāksmē, viņai bija jādodas atpakaļ uz Londonu, bet es gribētu paust viņas viedokli un arī savu viedokli. Šo, šobrīd uh, mēs dzīvojam interesantos laikos, un Ķīnu, ķīniešu sakām vārds uh, ir tāds, uh, lai jums būtu jādzīvo interesantos laikos, bet dažkārt šie laiki ir pārāk interesanti. Mani ļoti priecē tas, ka referents par šo jautājumu ir Karlos Koeljo. Es viņam pilnībā uzticos uh, tam, kā viņš strādā un ved sarunas, un mēs tiešām esam uz pareizā ceļa. Šis ir tas brīdis, kad mē, mums ir uh, jācenšas saglabāt Schengenes akī kas nāk par labu Eiropas pilsoņiem un uzņēmējiem, un mums nevajadzētu sarežģīt Schengenas uh, sistēmu, iekļaujot tajā tādus jautājumus, kas eh, varētu apdraudēt Schengens sasniegumus. Š, eh, ar šā izvērtēšanas mehānisma palīdzību mēs vēlētos virzīties uz priekšu, saglabājot līdzšinējos sasniegumus. Mēs nevēlamies pāriet pie citiem mehānismiem. Es tiešām ceru, ka komisija nepiedāvās vēl kaut ko papildus. Parlaments šobrīd strādā pie piedāvāto izvērtēšanas mehānismu, tāpat strādājam pie Schengens uh, robežu aizsardzības uh, kodeksa. Un es domāju, ka ar to arī pietiek. Attiecībā uz daudz kolēģi iesniegtajiem grozījumiem. Es eh, personiski savā vārdā, nevis sāras vārdā, kur arī ir iesniegus grozījumu, var teikt, ka eh, sarunu laikā, kad eh, mēs vienojāmies par uh, kompromisa grozījumiem, viņas uh, groz, iesniegtā grozījuma būtība tikta saglabāta attiecībā uz uh, korupcijas apkarošanu un pārbaudas mehānismu. Mm. Mēs varam saglabāt būtību, varbūt pat uh, nepieminot arī konkrēto lēmumu. No otras puses, runājot par to, kā izvērtēšanas process notiks, virknē grozījumu ir uh, jūtami centieni iesaistīt citas institūcijas, pirmkārt, Eiropolu. Bet jautājums tāds, kā mēs vēlamies šīs institūcijas iesaistīt. Mūsuprāt, Komitijas, komisijas sākotnējā priekšlikuma tekstā, kad tiek uzaicināts Eiropol, Eirojust un citas institūcijas, eh, kurām ir jānorīko savi pārstāvji savu pilnvaru robežās, es domāju, ka ar to pietiek, jo pretējā gadījumā mēs ļoti birokratizēsim izvērtēšanas mehānismu. Patiesībā mēs vēlamies, lai šis mehānisms būtu vienkāršs un darbotos efektīvi. Un lai mēs darītu to, kas ir nepieciešams, lai Schengenas nolīgumu uzlabotu un tas darbotos vēl labāk nekā līdz šim. Par citiem grozījumiem uh, es gribu teikt, ka mēs vēl vedīsim sarunas ar referentu. Paldies, Renāte! Jūs redzat, Karlos, mēs uh, visi piekrītam Renātei, ka jūs esat lieliski izcili pastrādājis pie šī Schengens jautājuma. Nedeļķevs kundzei vārds. Paldies, es vēlētos pro, vispirms pateikties uh, Koeljo kungam par viņa ļoti labi argumentēto ziņojumu. Mēs visi esam vienisprātis par to, ka Schengenas akī un uh, diskusijas par šo jautājumu ir ļoti apsveicamas, jo mums ir jāaizstāv viens no Eiropas Savienības sasniegumiem uh, brīva personu pārvietošanās. Un mēs nedrīkstam piekāpties un spērt soli atpakaļ. Mums ir jāsaglabā pilsoņu brīva kustība Eiropas Savienībā. Tādēļ es aicinu parlamentam uzņemties uh, lomu nodrošināt lielāku atklātību un caurskatāmību pilsoņiem un palīdzēt dalību valstīm, kurām uh, ir grūtības īstenot Schengenas akī. Tādā, tādējādi mēs palīdzēsim valstīm iesaistīties Schengenas akī zonā un pilnībā integrēties Eiropā. Es uh, esmu priecīga par to, ka trīs svarīgākie jautājumi, par ko vēlos runāt, jau ir iekļauti uh, šajā ziņojumā. Šeit ir runa par pārbaudēm pirms iestāšanās, tās laikā un pēc tam. Uh, Visām uh, valstīm Schengen zonā ir jāievēro vienādi standarti un attieksmē pret šīm valstīm ir jābūt vienādai. Pārbaudi uz vietas ir jābūt objektīvām un vienādām visos gadījumos. Tādēļ ir nepieciešama reāla riska izvērtēšana un nedrīkst balstīties uz hipotēzēm un pieņēmumiem, bet gan jābalstās uz reāliem faktiem un tādējādi mēs varētu stiprināt šā Schengens mehānisma likumību. Kā jau kolēģi norādīja, eh, kompetentu aģentūru līdzdalībai šai procesā ir jābūt skaidri definētai. Tas nozīmē, ka ir jābūt uh, Eh, šo aģentūru sarakstām Eiropol, Eirojust un, un citas, eh, kuras norīkos savus ekspertus šim darbam, un to pilnvarām ir jābūt skaidri aprakstītām. Tas pavā, eh, palīdzētu novērst dublēšanos un arī palīdzētu izvairīties no papildus nosacījumu izvirzīšanas atsevišķām dalību valstīm tās programmas, kas, eh, ko dalību valsts iesniegs pēc pārbaudēm, ir jākoordinē. Ir eh, jautājumi, kas eh, skar vairāk nekā vienu dalību valsti un virkni kopīgu robežu, tad arī šādos gadījumos ir jākoordinē iesaistīto valstu darbību, lai varētu pasākums veikt vienlaicīgi un vienlaicīgi rīkoties efektīvāk. Noslēgumā man ir jautājumi par 87. grozījumu, kurā ir runa par sankcijām un robežu kontroles dalē, daļai vai pilnīgu atjaunošanu uz iekšējām robežām. Es vēlētos, lai referents man paskaidrotu, ko nozīmē daļēja robežu kontrole uz iekšējām robežām, kādos uh, ārkārtas apstākļos šādas kontrolas atjaunošana būtu pamatota un kas mums uh, ļā, garantētu, ka maksimālais termiņš seši mēneši šādas uh, kontrolas atjaunošanai netiek pārsniegts. Paldies! Tagad vārds Makovejs kundzei. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, Kārlos. Es uh, uzskatu, ka jūs piedāvātie grozījumi par cīņu pret korupciju un organizēto noziedzību ir kā papildus nosacījumi šajā akī izvērtēšanas procesā. Mēs zinām, ka Eiropas Savienības pamatā ir savstarpēja uzticība, un uz šo pašu principu balstās arī Schengen zona. Uzticība, godība un cīņa pret korupciju godīgums un cīņa pret korupciju ir pilnīgi saistīti jautājumi. Ja Mēs var, gribam uzticēties citas valsts pārstāvjiem, mums jābūt pārliecinātiem, ka tie nav korumpēti, un tas attiec uz visām dalību valstīm. Un ja mums paraugāmies uz skaitļiem, mēs konstatējam, ka visās dalību valstīs ir sastopama korupcija. Es, protams, šeit nevienu konkrēti neminēšu. Tāpat esmu pārliecināta, un tā ir ne tikai Rumānijas pilsoņu nostāja jo es pārstāvu Rumāniju, bet es gribu teikt, ka tā domā visi Eiropas pilsoņi attiecībā uz uzticību Schengens zonai. Eh, Pagājuši nedēļa komisija um, pieņēma, apstiprināja paziņojumu par korupcijas apkarošanas politiku. Uh, Eiropas Savienībā, tādēļ atzīstot, ka korupcija tiešām ir problēma Eiropas Savienībā. Ja jūs palasīsiet šo pretkorupcijas paziņojumu, tad aptuvenās izmaksas gadā saistībā ar korupciju ir 120 miljārdi gadā Eiropas Savienībā. Plus turklāt četras piekdaļas iedzīvotāju atzīst, ka korupcija ir nopietna problēma. Korupcija tiek atzīta par vienu no smagākajiem noziegumiem, un Eiropas Savienībai tādēļ ir e, jāveic obligāti pasākumi ciņai pret to. Un tagad es gribētu atgriezties pie pirmā apsvēruma kurā ir teikts, ka Schengen zonas pamatā ir dalību valsts savstarpēja uzticība, un šeit ir runa arī par dātu aizsardzību, policijas sadarbība, krimināllietās un arī cīņa pret korupciju. Un 83 punktā šeit ir runa par pārobežu noziegumiem saistībā ar korupciju. Paldies, priekšsēdētājs kundze, saka Īčev kungs. Es uh, vēlējos jums um, uh, atsaukt atmiņā Albānijas gadījumu pirms uh, vīzu režīma liberalizācijas. Valdīja tāda panika un bāžas, ka tagad visi Albānijas iedzīvotāji pārcelsies uz dzīvi Eiropā, bet patiesībā tā nenotika. Albānijā, protams, ir nopietnas iekšpolitiskas problēmas un tai pašā laikā nav uh, masīvu migrācijas plūsmu no Eiropas. Albāņi nav visi pārcaušies uz dzīvi Eiropā. Gluži vienkārši tādēļ, ka šai valstī notiek diezgan stabila ekonomiskā attīstība, un jūs paši redzat, ka šīs bāžas un bailes bija nepamatotas par to, ka Albāņi varētu pārpludināt Eiropu. Un uh, ņemot vērā jaunāko attīstību Schengenas zonas sakarā, es gribu atgādināt, ka šāda panika un bailes arī ir plaši izplatītas attiecībā uz šo jautājumu. Es gribētu pateikties Koeljo kungam par viņa ziņojuma saturu. Viņām patiesībā pat vajadzētu piešķirt balvu par veselā saprāta aizstāvēšanu jo tiešām mums nav jābaidās no katastrofālām sekām pēc Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās Schengenas zonai. Turklāt mums eh, jāņem vērā tas, ka pēdējo dienu laikā ir veikti ļoti efektīvi un nepieciešami pasākumi. Es gribētu arī atgādināt par to, ka Eiropas parlamentam ir jāsaņem informācija no pa padomas un komisijas un atbildīgajām aģentūrām kā Eiropol un Eirodžust par to, kā šie jautājumi tiek izvērtēti lai novērstu jebkādas aizdomas un spekulācijas. Es gribu teikt, ka Eiropola jaunākajā ziņojumā ir diezgan dīvaini secinājumi iekļaut par Bulgāriju un Rumāniju, kas nebalstās uz pierādījumiem, faktiem vai nopietniem pētījumiem. Varbūt, ka šādi pētījumi pastāv, bet tie ziņojumā nav pieminēti. Šeit ir runa par lielu tādu vakumu pie Meln, Melnās jūras piekrastē un ka pat šo reģionu Eiropā varētu ieplūst Latīņa Amerikas kokaīns. Es nezinu, vai tur ir tāds kā trīs stūris starp Bulgāriju, Rumāniju un, un Ukrainu, kur varētu notikt nelegāla narkotiku ieviešanu. Tas viss nebalstās uz reāliem faktiem. Esmu pārliecināts, ka Eiropas parlamentam ir jāsaņem detalizēta informācija, un mums uh, ir jāzina par visu, kas skar Schengenas zonu. Bieži vien Eirodžust, Eiropol un Frontex ziņojumi ir uzrakstīti ļoti tehniski un profesionāli. Uh, bet uh, dažkārt ir uh, jūtama aiz šīs stila paslēpta tāda korporatīva psiholoģija. Viņi vainu pauž uh, solidaritāti ar saviem kolēģiem vai gluži vienkārši ir vīlušies savos kolēģos, kā piemēram Eiropā vai Frontex vadītājs, kad viņi uh, Uh, apmeklē Bulgāriju, Rumāniju, runā par pozitīvu vērtējumu, notiek dāvainu apmaiņa, un pēc tam ministru padomē mēs dzirdam ļoti bargu kritiku uh, pret uh, šīm divām valstīm. Un um, mums ir jābūt ļoti modriem sekojot šo procesu norisei, un mēs nedrīkstam pieļaut nekādu subjektivitāti pēdējais runātājs Marines Kūkungs un tad atkal referents. Paldies. Šengenas zona ehm, nav izveidojusi steidzamas rīcības mehānismu gadījumiem, ja dalība valstis neizpilda izvirzītos kritērijus. Un tā ir nopietna problēma, kas apdraud Schengenas sistēmas ticamību, robežu kontroles atjaunošanu var katra dalība valsts veikt bez kopienas atļaujas Un tādēļ mums ir skaidri jānosaka, ka šāda rīcība ir pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos, kā pēdējais līdzeklis. Un šādi līdzekļi būtu izmantojami tikai tad, ja citādi dalība valsts nespēja šo problēmu risināt. Un tikai to drīkst darīt uz sešiem mēnešiem. Eiro, robežu kontrolas atjaunošana ir solis, par ko jālem padomē ar kvalificētu balstu vairākumu. Un uh, izvērtēšanas programmās ir jāiesaist arī dalību valstu pārstāvi un Eiropas parlamenta pārstāvi. Un, protams, arī komisijai jāspēlē sava loma un mums arī finansiāli ir jāatbalsta tās valstis, kuras ir um, cietušas no robežu kontroles atjaunošanas. Tālāk runājot arī par šiem jautājumiem, tas ir jāparedz Schengens akī. Nu, tagad došu vārdu Kaljo kungam <clears throat> kopsavilkumu izdarīšanai. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Uh, Es e, domāju, ka šīs bažas ir tādas diezgan universālas datu aizsardzība, parlamenta plašāka iesaistīšana, caurskatāmība. E, protams, ka mēs varam tām visam piekrist. Otrkārt, mums, protams, ir tēma, un mums ir viens izējas punkts, un mūsu izējas punkts bija izanalizēt pašreizējo sistēmu, kā dar, un ir skaidrs, ka pašreizējais Schengens sistēmas izvērtēšanas mehānisms nedarbojas labi, Ned, nedarbojas labi, jo šī te uh, vienranga savstarpēja izvērtēšana, katra dalība valsts, tā teikt, atrod attaisnojums uh, otrai dalībvalstī par trūkumiem, gaidot tikpat tādu atvieglot attieksmi no šīs te dalībvalsts. Un faktiski nekādas sekas nedraud pie pašreizējās sistēmas, kāda pastāv vērtējot Schengen sistēmu, atskaitot kandidātu valstis, pret kurām uh, var vērsties. Un Lība komitejā mēs ļoti bieži mm, piekrītam, ka mēs nepiekrītam, ka ir šie dubultie standarti, kad viena sistēma tik piemērot kandidātiem un otrie esošiem kluba biedriem. Un tieši tādēļ mums ir <clears throat> nepieciešama tāda visa Eiropas sistēma, kas būtu tātad sistēma, kura līdera vadība piekrīt komisijai. Taču daži kolēģi to jau minēja. Tā kā mēs runājam par savstarpēju uzticēšanos, tad um, šādos jautājumos dalību valstu eksperti ir jāiesaista. Un, lai sistēma labi darbotos, ir vajadzīga šī visa Eiropas pieeja ar dalību valstu iesaistīšanu. Un ja mēs izveidosim sistēmu šādā veidā, tad galu galā mums arī būs labs izvērtēšanas mehānisms. Daži kolēģi minēja arī jaunus kritērijus. Es jau iepriekš sacīju, ka es ļoti labi saprotu jūsu bažas, kas ir saistīts ar korupciju un organizēto noziedzību. Un es arī domāju, ka iespējams mēs varam nonākt pie kompromisa par to, ka šajos izvērtējumu ziņojumos ir jāmin atsauce uz korupciju un organizēto noziedzību, cik tālu e, tie var apdraudēt esošā Schengens akī piemērošanu, bet šajā juridiskajā tekstā mēs nevaram iet tālāk, jo mums tam nav tiesiskā pamata. Nākošā lieta, kas ir jāzina, ir jāzina, vai Schengens akī tiesiskajā pamatā mums ir iespēja paplašināt Schengens akī kopumā. Esmu ar mieru parakstīties zem jebkura priekšlikuma ar kolēģiem, lai to varētu izdarīt, lai vispār Schengens kritērijus paplašinātu, bet ar šī juridiskā instrumenta palīdzību mēs to nevaram darīt. Tam nav šīs juridiskās bāzes. Tad mēs varam uh, iekļaut atsauci par organizēto noziedzību un terorismu, ja tas apdraud uh, Schengens akī darbību. Faktiski jau šobrīd uh, šie jautājumi tiek risināti tieši, piemēram, uh, ieroču un uh, narkotiku kontrabanda. Uh, un um, šajā jomā, un īpaši runājot par grozījumiem, ko iesniegus Makavejs kundze, Lutvards kundze un Kīrko kungs, Mums būtu jāatrod kompromiss, ņemot vērā, ka ir jāspēr divi soļi. Tātad korupcija un organizētā noziedzība ir jāiekļaus šajā tekstā tādā veidā, lai tas būtu, lai tas saskartos ar esošo Schengens akī un jācenš tas paplašināt jau citā uh, juridiskā tekstā, citā instrumentā, ieviešot jaunus kritērijus. Un visbeidzot, Marija, par ko es domāju, tad, kad es runāju par. Par, eh, par, par kontrolēm. Kad es runāju par konkrētu robežu, tātad daļējās kontrolas. Eh, mēs nevaram atrast, eh, mēs varam atrast valsti, kurā ir problēmas varbūt tikai pie jūras robežas vai, teiksim, eh, lidost robežas. Mēs zinām, ka uh, ir viena valsts, kurā, kuru vērtējot, mēs atradām ļoti, ļoti labu kontroli uz uh, sauzemes robežām, uz uh, lidostu robežām, bet uh, neatbilstošu kontroli uz jūras robežām. Uh, Un tātad šeit mēs varam organizēt daļēju kontroli. Tātad iespējams, ka uh, šai valstī problēma nebūtu nav ar visām robežām. Un tāda vislielākā problēma ir šī te daļējā robežu kontrolas atjaunošana. Uh, te es gribētu izteikties skaidri, ko mēs šeit cenšamies izveidot. Mēs cenšamies izveidot labu vērtēšanas mehānismu, lai mums būtu vienota Eiropas pieeja, lai Eiropas komisija šeit uzņemtos līdera vadību, iesaistītu dalībvalstis Un tā tad ir jābūt pārskatāmam visam šim procesam. Bet kas notiek, e, kad tiek identificēta problēma? Manuprāt, tas ir iekļauts manā piedāvātajā grozījumā. Ja tiek atrast kāda problēma, mums tā arī būtu jārisina. Un pirmai reakcijai vajadzētu būt tādai. Cenšaties palīdzēt dalību valstī šo problēmu atrisināt ar Frontex aģentūru, ar instrumentiem, kas ir mūsu rīcībā, mēģiniet palīdzēt šo problēmu atrisināt. Bet ko mēs darīsim, ja problēma nekur nepazudīs? Vai mēs pievērsim acis? Mēs esam darījuši visu, ko varējuši, izsnieguši savu, savus rīkus, bet nekas nav noticis. Bet eh, faktiski mēs apdraudam visu Schengens eh, zonu un tāpēc ir paredzēts arī sankcijas. Nevajag to dramatizēt. Šobrīd katra dalībvalsts pati par sevi ir tiesīga uh, atjaunot robežu kontroli uz katras no savām robežu, ārējām robežām. Tas ir kolektīvs lēmums, jā, viena dalībvalsts var atjaunot uh, robežu kontrols un um, robežām, tad eh, kāpēc visas pārējās, eh, jo gal galā visa Eiropas Savienība nevar darīt to pašu? Jo, ja partneri baidās, ka ar robežu ir problēma, problēma nav tikusi atrisināta, Frontex neko nevarēja darīt, Eiropas instrumentārists izrādījies neefektīvs, lai palīdzētu dalībvalstī atrisināt problēmu. Iespējams, ka tādā gadījumā mums būtu jāpieņem cits lēmums un jāpasaka, jā, mēs atjaunosim robežu kontroli, jo visi pārējie, tā tad uh, Eiropas uh, Savienība kā kolektīvs neusticas tai kontrolē, ko jūs realizētu savam āriem robežam. Protams, ka uh, tas ir pēdējais līdzeklis, kas būtu jāizmanto. Ja Nu, tas ir apmēram tā kā izmantot ieročus, kas eh, kavē izvērst uzbrukumu, lai nepieļautu smagākas artilērijas pielietošanu. Tātad padomes lēmums un eh, komisijas uh, konsultācijas ir, ir jāiesaist šeit arī parlaments un parlamentu viedoklis <clears throat> jādara zināms. Ja mēs neizvaidosim tādu vērtēšanas mehānismu, kam ir uh, Eiropas uh, pieeja, uh, kur netiks iesaistīt dalību valsts arī parlaments, tad mums ir jāklausās, ja vērtējums ir skatījumā slikts, tad ir jābūt sekām. Ja mēs šādu sistēmu neizveidosim, tad labi risinājumi arī nebūs priekšsēdētājs kundze. Vēl minūte dažiem noslēguma vārdiem komisijai. Eh, es esmu pateicīgs viņiem par eh, atzinumu pēc būtības. Es eh, piekrītu vairumam komentāru, ko izteica komisijas pārstāve. Es zinu, ka daži no grozījumiem iespējams iet par tālu, bet tas ir veids, kā mēs varam radīt pamatu diskusijai. Un es domāju, ka kompromiss mums šeit būtu jāmeklē un jāatrod kompromiss ar visām trīs institūcijām. Un visbeidzot, pēdējais vārds padomēm Es saprotu, ka prezidentūras pienākums ir paust padomes viedokli. Nu, jāsaka, es neesmu pārāk vīlies. Ja es sapratu pareizi, tad viņi ir beiguši rakņāties tiesiskā pamata problēmā un, principā, eh, atstājuši to juridiskiem dienestiem, kamēr nebūs lēmumu par šo jautājumu, viņi tālāk nekur neies. Es gribu sacīt padomē, ja padome meklē iespēju mainīt tiesisko pamatu, viņi principā spēr nepareizo soli diviem eslu dēļ. Pirmkārt, tāpēc, ka jebkurš jauns juridisks teksts par Schengens vērtēšanas mehānismiem ir e, jārisina ar e, koplēmumu procedūras palīdzību. Tur nav cita ceļa. Citādi mēs atgriežamies pie dalību valstu pieprasījumiem par jauno pārvaldību Schengens jomā, un tādējādi neveidos labākais klimats mm, satarbībai ar parlamentu pieņemot šādu lēmumu. Mēs jau esam sākuši kopumlēmumu procedūru. Uh, E, strādājot pie priekšlikuma, ar ko nāks klajā komisija. Un es nedomāju, ka šāda sadarbība ir lojāla, jo es domāju, ka, tie, es domāju, ka nav paredzēts līgumos mainīt tiesisko pamatu, prot, tad, kad process ir sācies, lai atņemtu parlamentam tiesības piedalīties koplēmumu procedūrā. Uh, es domāju, ne juridiskā, ne politiskā līmenī, ņemot vērā Eiropas Savienības arī tiesu, mēs nepaliksim bez atbildes. Ja padomu vēlas iet cauri šam solim, mēs, protams, atbildēsim. Es to saku pavisam atklāti, un tas faktiski izsaka man viedokli par padomus nepārāk labajiem soļiem. Jā, tas viss bija ļoti skaidrs, un mums būs prezentācija par tiesisko pamatu no juridiskā dienas. Tas notiks nākošajā sanāksmē 12. un 13. jūlijā, un tad mēs arī varēsim uzklausīt detalizētāku informāciju. Paldies, kolēģi, par jūsu uzstāšanos, un tagad pēdējais darbkārtības punkts, kas ir diskusija par sepolu. Tā ir diskusija, eh, kas ir saistīta par atteikšanos apstiprināt Eiropas Policijas akadēmijas budžetu 2008. gadam, un līdz ar to sāksies diskusija par šīs aģentūras nākotni kopumā, jo tas ir mūsu kompetences jautājums. Pantikungs, Sepel direktors, ir ieradies uz debatēm. Un pirms dodam vārdu Banfikungam, viņš ir jaunais šīs institūcijas direktors, un e, faktiski vadībā un administrācijā ir notikušas milzīgas e, pārmaiņas. Gribētu aicināt kolēģis, ja jums ir konkrēti jautājumi, Pānfīkungs eh, var uz tiem atbildēt un var informēt mūs par uh, pēdējiem uh, notikumiem un darbībām aģentūrā. Tad vēršos pie kolēģiem, lūdzu. Matiekundze, jūs pirmā gribējāt uzdot jautājumu, vēl kāds kolēģis? Labi, Matiekundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Gudētie kolēģi. Uh, Mēs skatām policijas akadēmijas nākotni, lai arī varētu turpināt parlamentu darbu attiecībās budžeta kontroli. Nu, pavisam nesen atgādinu, tātad parlaments atteica CEPO budžeta izpildu astotajam gadam. Tā ir pirmā reize, kad parlaments uh, Eh, veic šādas aktivitātes, un tad arī mēs eh, šodien arī tiekamies ar sepulu vadītāju, un Libe komiteja ir atbildīga par šo aģentūru. Es vēlos tomēr atgādināt, ka kopš tā laika aģentūras direktors ir mainījies, un tagad Bonfī kungs eh, nav tā persona, kurš ir atbildīgs par šī budžeta. Neapstiprināšana. Uh, šī aģentūra ļoti svarīga attiecībā arī uz uh, tieslietu um, drošību un brīvībām. Tajāpat laikā arī stiprinot Schengen ir nepieciešama arī Eiropas uh, policisti, kas būtu labi apmācīti, lai cīnītos pret noziedzību. Tajāpat laikā, ņemot vērā esošo situāciju, aģentūra nevar izpildīt savas funkcijas un efektīvi darboties, jo SEPOL ir ļoti maza aģentūra Tur strādā mazāk nekā 23 cilvēki desmitajā gadā, nu direktora kungs tā, tā vismaz ir rakstīts. Aģentūra darbojas kā tad ierāidņu sekretariāts uh, dažādās vietās Eiropas valstīs. Cits starpā uh, sekretārs Arāds Bramselā, tas ir uh, vairāk kā 100 km no Londonas, un tur ir ļoti grūti arī rekrutēt kompetentu uz personālu, manuprāt, mums ir aģentūrai 45 miljoni eiro rēķina, tad būs taks uz uh, uh takšu izmantošanu rēķini, bet vai jūs varētu to apstiprināt? Tālāk runājot par uh, da, aģentūras vādību, kur arī dalība valsts tiek uh, pārstāvs no 1 līdz 4 cilvēkiem, ļoti grūti pieņemt lēmumu šajā valdē. Uh, Un tagad jūs, direktor, kungs, iesakāt arī mazināt delegāciju līdz līdz diviem, uh, divām personām. Es domāju, kā pietiktu arī ar vienu pārstāvu no katras dalību valsts, kāds ir citās aģentūrās. Pārslēg uh, direktors. Uh, uh, varētu arī varētu koncentrēties uz uh, misijām un galveniem aģentūras uzdevumiem. Uh, Un visbeidzot, runājot arī par sekretariātu darbību, nu, kas ir fundamentāls Apple darbības uh, uh, aspekts, tam vajadzētu atrasties Briselē, pat kā Olaf, piemēram. Direktor kungs, Zēpala aģentūra ir ļoti svarīga, un šeit eh, Libija komitejā es to neapšaubīšu, bet rezumējot esošajā situācijā, aģentūra ir ļoti svarīga, lai varētu apmācīt policistus. Aģentūra pašlaik nevar darboties, kā tā darbojās līdz šim. Jūs, protams, nācāt klējā priekšlikumiem, es zinu, kā. Ka Komisija arī domā par citiem priekšlikumiem, bet, eh, manuprāt, personīgi arī apvienošanās ar Eiropolu, es nedomāju, ka tā ir eh, saprātīga un eh, konsekventa. Drīzāk domāju, ka ir jāstiprina CEPO loma, CEPO aģentūras darbība, varbūt arī tā ir jādelokalizē. Uh, jo apvienotā karalista Bramsī pilsēta, kā jau es teicu, tā nav labākā vieta, kur atrasties šai aģentūrai. Es gāju ļoti konkrēts priekšlikums, es zinu, ka jūs esat darījis daudz, lai varētu, nu, zināmā mērā aizmirst pagātni, jebkurā gadījumā mūsu Libē komitejai un policistu apmācībai jāmaina cepola atrašanās vieta, jāsaprintā loma. Uh, Un, ja kurā gadījumā mēs gaidām jūs priekšlikumus ar lielu veiksmi, direktor kungs. Uh, paldies. Jautājums no komisijas. Komisija vēlas izteikties, un pēc tam došu vārdu direktoru kungam lūdzu. Liels paldies! Tātad jautājums. Par to, ka tiek pārskatīta cepela juridiskā situācija. Tas liek, pašlaik paredzēts 13. gadā. Mēs pašlaik arī um, izstrādājam procedūras, lai varētu pārskatīt cepela aģentūras juridiskā pamatu. Tātad tas notiks 13. gadā, bet varbūt tas notiks arī ātrāk. Neslēpšu arī to, ka komisijā mēs pašlaik domājam arī par iespējām paredzēt, uh, uh, pātrināt šo juridiskā pamata pārstrādi. Mēs arī lūdzām uh, veikt izvērtējumu, kas tiks veikts līdz nākamā gada vasarai. Mani arī uh, Iedrošina referentas vārdi par to, ka Sepol ir aģentūra, kurai ir ļoti liederīga un vajadzīga. Tas eh, darbības rezultāti ir atzami. Esmu ļoti priecīgs arī atzīt to, ka atbilstīgi AIS eh, komisijas inspekcijas eh, dienesta sniegtā informācija Cepela vadībai divas dienas atpakaļ Cepola vārds no eh, me menedžmenta viedokļa tagad ir eh, arī atrunāts. Tātad es eh, uzskatu, ka Cepola aģentūra tiek kā pārvaldītā viduvēji vai vairāk, labāk nekā viduvēji, un tas atšķiras no pagātnes un personīgi vēlos arī apsveikt Banfī kungu par to visu, ko esat darījis eh, tik īsā perioda laikā, kopš esat tagad aģentūras direktors. Komisija arī lolo cerības eh, attiecībā uz cepola lomu, tiesību sārgu apmācībā. Mēs esam strādājuši arī pie eh, Eiropas apmācības schēmas izveidi, to mums pieprasa Stokholmas programma. Tādējādi CEPAL jāspēlē ļoti interesanta un svarīga loma. Tagad, kad ir arī uh, uzlabotas administratīvās un finanšu problēmas, tagad ir īstais laiks, lai sāktu domāt par to, kāda veida politika mums būtu nepieciešama. Uh, tiesību sargājuši iestādā mācībā tuvākajā nākotnē, jo mēs zinām, ka ņemot vērā arī iekšlietu politika Eiropas Savienībā ir svarīgi instrumenti jūsu rīcībā un aģentūras, taču, lai viss varētu efektīvi darboties, ir jādara viss, lai, šī, lai praktiķi zinātu, ka šī instrumenta un aģentūras pastāv un var ar tām sadarboties un izmantot uz katru dienu. Ir problēma attiecībā zināšanām ar uzticību, līdz ar to um, apmācība ir absolūti fundamentāls jautājums Eiropas Eiropas Savienībai. Un šis jautājums ir arī uh, problēma centrā, kāds pašlaik ir novarams iekšlietu un tieslietu jomā. Tad nu to visu paturot prātā. Mēs uzdodam sev jautājumu. Tagad, kad aģentūra ir labās rokās un tā ir skaidri atrunāta loma, tagad, kad aģentūra ir ļoti efektīva un efektīva pārvaldība, vai tagad īstais laiks spekulēt par iespējamo apvienošanos ar Eiropālu? ar visām pāraujošajām sekām, kas no tā varētu izrietēt, un tas ir jautājums jums visiem. Jūs zināt, ka Tas būtu dīvaini, ka tagad eh, mēs apsveicam aģentūru par visu paveikto darbu, vai tiešām šis ir īsais brīdis tagad eh, domāt par fundamentālu administratīvu pārstruktūrēšanu un apvienošanu Eiropolu. Cits starpā Eiropols pats to nevēlas. Jo īpaši arī paturot prātā to, ka pat, ja tā būtu laba ideja, bet godīgi sakot, es par to ļoti šaubos Parlamentam ir arī jāapzinās, kādas ir uh, grūtības, uh, ko, nu, uh, kādas varētu būt saistīts ar šo apvienošanos, tas, neno, tas nenotiks vienā divās dienās. Ja mēs to darām, tad uh, tas ir izaicinājums vismaz turmākiem astoņiem gadiem. To mēs nevaram izdarīt dažu mēnešu laikā. Tas notiks vairākus gadus, un pat ja 27 dalībvalsts nepiekrīs, bet domāju, ka tās nekad nepiekritīs, tādēļ ir godīgi sakot. Uh, Es uzskatu, ka būtu liederīgāk koncentrēties uz to, ka mēs atbalstām CEPOL tuvākajā nākotnē, lai varētu CEPOL nodrošināt nepieciešamos struktūras un resursus, un arī atrunāt un īstenot apmācības politikā, kāda ir nepieciešama Eiropas Savienībai. Viens punkts, kam es nevarētu piekrist tā referenti, ja ļausiet to izteikt atbilstīgi informācijai, kādu saņem no CPL sekretariāta. Nav problēmas attiecībā ar personāla pieņemšanu darbā aģentūrā, vismaz ne tagad. Varbūt Brānskela pilsēta nav patīkam visiem, bet, nu, patiesība ir tāda, ka, ka tur daudz, kas varbūt trūkst. Bet uh, tieši uh, problēma ar personāla rekrutēšanu nav aktuāla. Visi darbvietas tiek aizpildītas. Es nezinu, vai tā tiešām ir reāla problēma. Tas viss šodienai. Paldies! Thank you for the commission and... Paldies komisija! Viens kolēģis vēlas izteikties. Pirms dod vārdu Cepola direktora kungam lūdzu Makovei kundze. Paldies! Daži vārdi saistībā ar CEPOL apvienošanu Eiropolu. Es uzklausīju, ko teica komisija, vēlos atgādināt to, ka viņš arī sacīja 2009. gada rīcības ziņojumā, ka komisija tieši piedāvāja šo apvienošanu CEPOL ar Eiropolu. Tad, nu, tas nav īpaši sen atpakaļ. Un šī nostāja, cīm redzot, nesen mainījusies, un mēs gribam, mēs negribam neko destabilizēt. Mēs gribam nodrošināt šīm tiesības sargājušām aģentūram efektivitāti, arī izmaksa efektivitāti. Dažas atsaucas uz 11. Eh, un 14. gadā daudz gadu finanšu schēmu. Uzstāšu uz to, ka šīs daudzgad finanšu schēmu eh, skaidrību kritizē gan Eiropas parlaments, gan arī iekšējā audit dienesti. Tagad mēs nesākam ar jaunu menedžmentu, tagad grozām lietas fundamentāli. Tad lūdzu, varētu kaut ko paskaidrot šajā ziņā par 11. un 14. gada daudzgado finanšu schēmu. Mēs arī gaidām ārējo audita ziņojumu no revīzijas pēlāt par aktivitātēm 11. gadā. Es esmu referente arī attiecībā šo jautājumu ļoti uzmanīgi tam sakoju. Visbeidzot. Par to, kāpēc mums būtu tagad jāapdomā šī apvienošanās. Par to esam daudz runājuši šeit. Bet vai mums tagad ir jāapstājas? Es iestājos par to ar visiem nepieciešamajiem pasākumiem. Tas ir labākais arī izcinājums, lai varētu uzlabot efektivitāti, gan arī atrisinot struktūrālās policijas akadēmijas problēmas un finanšu izmaksas. Jau daudz tik runāts arī par fizisku noviet, atrašanās vietu un arī mazās eh, cepola. Uh, eh, mazie cepela bīroja ļoti grūti ar ierobežotajiem finanšu resursiem, kā tas ir policijas akadēmijā, īstenot visus šos Viss šīs procedūras attiecībā arī uz komisijas finanšu noteikumiem un arī skatot 9. Uh, gada budžeta izpildu, mēs redzam, ka arī nopietnas kļūdas ir pieļautas arī iepirkumos un arī personāla rekrutēšanā. Un vēlreiz tad ir ļoti grūti veikt šīs korekcijas. Un visbeidzot, redzu da, liels uh, iegūms, ja apvienot to CEPOL ar Europolu. Tiktu veikt ietaupījumi. Un par spīti tam, ka sākotnēji, protams, tas maksās, bet būs viena valdība, pozitīva ietekme uz abu aktivitā, aģentūru darbību un eiro, jūs atrodas Hāgā. Mēs runājam par tuvākiem mēnešiem, par procesu. Mums jārunā par īstiem argumentiem, ja mēs gribam uzlabot situāciju. Paldies! Paldies, uzklausījām dažādus argumentus. Un tagad vārds direktoru kungam. Arī apsveicu jūs par veikto darbu, kādu paveicāt tik īsā laikā. Kā jau to norāda arī komisija, lūdzu vārds jums. Un esam pateicīgi jums par to, ka esat šeit un varat atbildēt šiem jautājumiem. Paldies! Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsādātājs kundze. Godātie parlamenta deputāti, vispirms vēlētos pateikties par šo iespēju, par ielūgumu uzstāties Eiropas parlamentā par Eiropas policijas koledžu. Un tā ir pirmā reize, kad es uzstājos pilsoņu brīvību komitejā. Pagājušā gada februāra vidū, kad es uzsāku savu pienākumu pildīšanu, es uh, apzinājos, ka tas ir uh, sarežģīts uzdevums. Man bija jāsāk ar krīzes pārvarēšanu, lai nodrošinātu tiesiskuma principu ievērošanu, lai nodrošinātu profesionālu vadību. Uh, Eiropas policijas koledžas problēmas bija radušās nevis izmēra, tās izmēra dēļ, gan sliktas vadības dēļ. Pagājušais gads bija krīzes pārvarēšanas gads, un šis gads ir panākumu konsolidācijas gads. Protams, Eiropas policijas koledža ir zaudējusi Eiropas parlamenta uzticību, un es uzskatu, ka tās šīs uh, jūsu uzticības atgūšana ir viena no Eiropas policijas koledžas prioritātēm. Tie cilvēki, kas eh, ir radījuši visu šīs problēmas un sarežģījumus, vairs nestrādā Eiropas policijas koledžā. Šobrīd mums ir 37 darbinieki, no tiem 26 eh, ir pagaidu darbinieki un vēl desmit ceti, citi darbinieki, un vēl mums ir arī cepol tīkla darbinieki. Cepol ir uh, tiesiska un rīcības spējīga iestāde, un to ir apliecinājušas vairākas revīzijas. Sākot no pagājušā gada, oktobrī uh, Eiropas revīzijas palāta veica pārbaudi cepol un nekonstatēja nekādus pārkāpumus. Tā pašā laikā mūsu iekšējā audista dienests veids revīzijas attiecībā uz daudz gadu rīcības plāna īstenošanu un konstatēja, ka viss norit saskaņā ar plānu. Es gribu jūs pilnībā informēt par uh, CEPO darbību, tādēļ revīzijas atzinumu esmu jums iesniedzis. Tā, tāpat mēs Eh, es, mums ir eh, veikta Eiropas revizijas palātas revīzija par eh, daudzgadu rīcības plānu īstenošanu. Rezultāti ir tādi paši secinājumi kā iekšējā audita secinājumi. Tāpat revīzijas palāta ir veikusi vēl vienu pārbaudi attiecībā uz resursu izmantošanu no 2010. gada un 2010 personāla pārvaldību. Mēs neesam saņēmuši nekādu kritiku par mūsu grāmatvedības uzskaiti. Viss ir veikts saulēcīgi un atbilstoši. Eiropas tiesības sargs ir uh, iepazinies ar mūsu mājaslapu un izvērtējis caurskatāmību un ir konstatējis, ka mūsu mājaslapa ir atklāta lietotājiem draudzīga un sniedz visu nepieciešamo informāciju. Eiropas parlaments ir aicinājis uh, palielināt mūsu darba atklātību, un tādēļ mēs arī esam publicējuši mūsu budžetu un arī pasūtījumus, ko esam veikuši par tiem datus esam publicējuši. Saskaņā ar daudzgadu rīcības plānu un padomes lēmumu par cepolu dibināšanu piecu gadu darbības izvērtēšanas ziņojums ir pabeigts un ir iesniegts padomē. Šis piecu gadu pārskats ziņojums iekļauj vairākas rekomendācijas. kas attiecīgā padomas darba grupa, 38. panta komiteja un um, arī ministru padome ir izskatījuši šīs rekomendācijas. Uh, diemžēl neatbilstošs vadības stils aizēnoja uh, Cepola un tās tīkla darbību, pildot mūsu uzdevumus. Es tiešām esmu pārliecināts, ka mums izdosies atgūt Eiropas parlamenta uzticību un ka mēs varēsim uh, pievērsties pilnībā mūsu pienākumu pildīšanai. Tagad daži vārdi par uh, Uh, cepola darbības vietas maiņu. Cepola uh, mītnes vieta ir noteikta padomas lēmumā, tā kā tas ir ministru kompetencē. Bet gribu uh, vienu lietu norādīt. Nav taisnība, ka izvietojums bija tas iemesls, kādēļ bija tik daudz vakanču. Uh, gribu teikt, ka pagājušā gada februārī mēs saņēmām 600 pieteikumu uz vakancēm. Un pavisam nesen uz vienu jaunu vakanci mēs pieteikt, eh, saņēmām 90 pieteikumus. Mēs esam spējuši līdz ar to izvēlēties eh, atbilstošus kandidātus un pat esam izveidojuši rezerves sarakstu. Uh, Uh, kurā ir iekļauti atbilstoši kandidāti uh, iespējamām vakancēm. Mums ir izveidot darbības paradigma saistībā ar uh, komisiju, mūsu padomi un uh, sadarbībai ar auditoriem. Eiropas revīzijas palāta un uh, iekšējais auditoru dienas un jūsu kritiskā attieksme ir bijusi pamatota, jo jūs gadu no gada rosinājāt kaut ko darīt un nekas netika darīts. Varbūt es priekšsēdētājs kundze runāju pārāk ilgi un gari un esmu gatavs atbildēt uz turpmākiem deputātu jautājumiem, ja tādi būs. Paldies! Banfīkungs par sniegto informāciju. Ja vairāk neviens nevēlas uzstāties, tad līdz ar to mēs varētu jums vēlreiz pateikties par jūsu veikumu, par visu, ko esat padarījis tik īsā laika posmā. Tas tiešām ir ļoti būtiski un vēlreiz liels paldies par sniegto informāciju. Mēs jums vēlam panākums turpmākā darbā. Paldies, kolēģi! Tas bija pēdējais punkts mūsu darba kārtībā. Līdz ar to es pasludinu mūsu sanāksmi par slēgtu. Nākamā eh, mūsu komitejas sēde notiks 12. un 13. jūlijā. Paldies un patīkam nedēļas nogal visiem!